tautas eh, partijas grupas un sociālo demokrātiju. Eh, demokrātu puses eh, tur ir ar, par komiteju sastāvu, tas tiks publiskots arī sanāksmes protokolā. Ja līdz protokola publicēšanai nebūs iebildumi, tad tas tiks apstiprināts. Nākamais punkts ir vicepriekšā, komisijas vicepriekšādātājs un uh, ārlietu un drošības pārstāvis paziņojums par situāciju Eģiptē. Viņas vārdā kā pārstāvis runās Ma Mavro Jānis Kungs. Priekšsēž kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Pirmo reizi vēsturē eģiptieši ir spējuši paust savu gribu, mierīgi izvēloties cilvēks un uh, projekts, kas viņu cerības un gaidas nestu. 24. jūnija ārlietu ministra padomē ir konstatēts, ka uh, ir notikušas uh, godīgas vēlēšanas, un tas ir liels solis uz priekšu. Uh, eh, Eštons kundze, Barozo kungs, Van Rompuy kungs un daudz Eiropas līderi ir apsveikuši uh, Eģiptes prezidenta ar šo milzīgo vēsturisko sasniegumu. ES starptautisko novērotāju misiju un starptautiskās eh, pilsoniskās savienības organizācijas, kas bija akreditēts, nav ziņojušas par nekādiem lieliem un sistemiskiem eh, pārkāpumiem, kas būtu varējuši mainīt vēlšana rezultātus. Eiropas Savienības delegācija eh, spēlē ļoti nozīmīgu lomu, novērojot vēlēšanas eh, kopā ar starptautiskiem novērotiem Kairā ir ļoti nozīmīgi, ka prezidenta Morsī eh, vadībā visi eģiptieši spēs baudīt savas eh, demokrātiskās brīvības un pamatiesības un ka uzplauks pilsoniskā sabiedrība. Mēs arī sveicam Eģiptes varas iestāžu paziņojums un prezidenta Mursī paziņojums par vēlmi eh, turpināt ievērot Ēģiptes startotiskās eh, vienošanās. Visa reģiona miers un stabilitāte, kas ir mūsu kopiņa kaimiņi, eh, ir gan ES, gan Ēģiptes interesēs. Mierlīgums ar Izrēlu ir fundamentāli nozīmīgs. Karaspēka augstākā tiesa ir apliecinājusi, ka līgums paliek spēkā, un mēs uzticamies, ka jaunā Eģiptes vadība pieturēsies pie šī principa. Esam arī optimistiski raugamies uz to, ka jaunā Eģiptes vadība turpinās spēlēt konstruktīvu lomu, um, tajā skaitā arī palestīniešu jautājumā. Pārējais process turpināsies, ceļš uz uh, stabilu demokrātisku iekārti kas uh, atspoguļos visas Eģiptes tautas uh, vēlmes un vajadzības ir joprojām uh, garš, bet šis ceļš ir uzsākts un apakaļ ceļi vairs nav. 17. jūnijā uh, bruņ, uh, karaspēka uh, augstākā padome pieņem lēmumu uh, parlamentu apakšpalātu atlaist. Tas ir rāda pamatbažām. Uh, uh, karaspēka uh, augstākā padoma līdz tur uzņēmusi likumdošanas vāru, eh, paņēmusi savā, savās rokās un ierobežojusi demokrātiski vēlētā valsts prezidentā um, ehm, pilnvaras. 25. Um, ehm, jūnijā uh, ārlietu ministra padomi ir savas nopietnās bažas paudusi šajā jautājumā. Augstā pārstāvja viceprezidente Aštons kundze e, joprojām ir ciešā kontaktā ar Eģiptes varas iestādēm. Militāristu padomē ir jāļauj notikt mierīgai pārējai uz demokrātiski ievēlēt civilistu valdību pēc iespējas drīzāk. Šajā kontekstā prezidenta Mursī paziņojums e, nozīmēt iekļaujošu e, kabinetu, kurā būtu pārstāvēt visi Eģiptes politiskie spēki ir apsveicams. Tas var dot ieguldījumu nacionālā konsensa izveidēji, kas uh, spētu risināt valsts problēmas. Nākamajiem mēnešiem būs ļoti liela nozīme uh, raugoties uz Eģiptes eh, nākotni, tiks pieņemta jauna konstitūcija un iespējams uh, notiks jauns vēlēšanas. Demokrātiskās pārējais process viens būtiskākiem aspektiem ir tāds, ka jānodrošina katra cilvēka iespējas piedalīties sociālajā un politiskajā dzīvē, nebaidoties no uh, tā, eh, kāda ir viņa politiskā pārliecība, dzimums, ticība. Un uh, Eh, visiem pilsoņiem uz to jāvar paļauties. Tādēļ mēs gaidām, ka jaunās konstitūcijas normas pirmkārt aizsargās visu pilsoņu cilvēktiesības un pamatiesības, otrkārt, ka ārmija un policija tiks pakļauta demokrātiski ievēlēt civilistu varas iestāžu varai un uzraudzībai, un treškārt, ka uh, jaunā konstitūcija garantēs eh, tiesību sargājuši iestāžu neatkarību. Eģipte var reiķināties ar Eiropas Savienības spēcīgu atbalstu, risinot sarežģītos politiskos un socioekonomiskos izaicinājumus, kas eh, būs jārisina tuvākā laikā. Mēs eh, tiešām labprāt sadarbosimies cieši ar jauno valsts prezidentu un nākamo valdību ar mērķi turpināt padziļināt mūsu divpusējās attiecības. Lai to darītu, dialogi starp ES un Ēģipti ir jāatjauno pēc iespējas drīzāk. Viena no mūsu prioritātēm ir jauna rīcības plāna izstrādāšana, kas atspoguļot jaunās kaimiņu attiecības politikas mērķus, kurus definējām 2011. Eh, gada marta un māja paziņojumos. Šajā kontekstā Eģiptes darba grupas sanāksme būs ļoti nozīmīga iespēja parādīt Eiropas Savienības apņēmību eh, Eģiptes demokrātiskā pārējais procesa labā. Augstā pārstāva viceprezidente eh, priecāsies par Eiropas parlamentu konstruktīvo līdzdalību darba grupā. Visbeidzot, atbildība par Eģiptes demokrātisko pārēju un tās nākotni būs Eģiptes tautas pašas rokās, bet Eiropas Savienība turpinās darīt visu, kas ir tās iespējās, lai atbalstītu eh, viņus šajā milzu uzdevumā. Paldies! Paldies, Mavro Jānis kungam! Tagad būs runātāja grupa vārdā. Vispirms kolēģis Peterings uz trim minūtēm. Paldies, priekšēdētāji! Eģiptē ir ievērots prezidents brīvā vēlēšana cīņā bez vardarbības, tas ir ļoti jāatbalsta, un e, Eģiptē tas ir ļoti apsveicams rezultāts. Tāds partijas politiskā grupa jaunajam Eģiptes prezidentam Mohamedam Morsī vēl vis, visu labāko, un mēs ceram, ka attīstīsies laba sadarbība. Pirmie izteikumi no jaunā prezidenta puses sniedz cerības. Tas, ko viņš saka, par uh, savu darbu, par minoritātiem, bet īpaši par kristiem, uh, kristiešiem, kristiešu koptiem, ir kaut kas tāds, kas varētu kļūt par paraugu arābu un musulmaņu pasaulē. Prezidents Morsija varētu pat iedomāties, ka kopts varētu būt viņa pārstāvis kā vicepriekšēdētājs. Tādā veidā viņš izdarītu kaut ko tādu, kas ir pavisam kaut kas cits nekā citu, ko saka arā pasaulē. Sauda arā. Arābijas eh, Liemufdī eh, šeis Abdos Abdī, un es brīnos, ka neviens eh, pasaules sabiedrībā to nav ievērojis, proti viņš teicis, ka Arābu pusavā ir jāsakrauj viss kristiešu pasniecis un vairs nav jāceļ jaunas. Un ja Eģipte ies pa citu ceļu un teiks, ka reliģija un politika var savā starpā līdz sadarboties. Tas būs jauns piemērs, kā musulmaņu ticība un politika ir uh, jāapvieno. Un es kā kristietis saku, ka nav kristiešu politikas, bet ir politika, kas uh, pamatojas kristietīgā atbildībā. Un varbūt nevar būt islāmistiska politika, bet var būt uh, politika, kas balstās islāma vērtībās. Un ja tā centrā ir cilvēks, un cilvēciskais, tad, manuprāt, mēs visi to varam atbalstīt. Pozitīvs signāls ir arī tāds, ka prezidents Morsī starptautiskos līgumus, arī Kem Deivids līgumu starp uh, valsts prezidentu Sadat un uh, ministru prezidentu Begīnu arī atzinis. Tas šķiet no 80. gada, un es priecātos, ja Mauro Jānis klausītos, ko es saku. Ministra kungs Mauro Jānis, es būtu pateicīgs, ja jūs klausītos, ko es saku. Uh, Lūdzu, atskaidrot no manas runas laika šo izteikumu. Ja Izraēla tiks atzīta, tā būs pozitīva zīme, bet mēs arī Izraēlu lūgtu, ja, lai tā no savas puses darītu visu, lai būtu šo divu valstu risinājums un lai būtu šo okupācijas politika tiktu pārtraukta. Mēs redzam, ka pilsoniskā sabiedrība Ēģipte nevar brīvi attīstīties un ka nevalstiskās organizācijas un starptautiskie fondi, arī Konrāda Adenauer fonds, ir pakļauti procesam, ka šie fondi it kā nelegāli darbojas, un process arī šodien vēl turpinās. Mēs aicinām Ēģiptes iestādes, lai šie procesi tiktu izbeigti, lai cilvēki, kas ir radušies no Eiropas un no citām pasaules valstīm un uh, atbalsta pilsonisko sabiedrību, lai šo iestā, uh, eh, fondu darbs tiktu atzīts un lai tie sniegt, varētu sniegt savu ieguldījumu demokrātijā un brīvā attīstībā. Paldies kolēģim Pateringam, tā ka mēs runātājs ir kolēģis Banceri uz divām minūtēm. Grazie, Presidente. Possiamo dire che finalmente l'annuncio. Paldies, priekšsēdētāj. prezidenta Mūrsī oficiālais paziņojums. Brīvības un tiesiskuma pārtīja vārdā noslēdz pirmo Eģiptes attīstības posmu. Un tas nav nieks pirms rezultātu paziņošanas. Bija divi konstitucionālas tiesas spriedumi. Pirmais ka Šafika kunga piedalīšanās vēlēšanās ir tiesiska, un otrais, ka vēlēšana likums e, nav ticis ievērots, un tādēļ tika atlaist e, konstitucionālā asambleja. Karspēka padomes e, varsagrābšana ir mazinājis prezidenta lomu jaunās konstitūcijas izstādes procesā. Prezidents Mursī ir raidījis vienotības un izlīgumu vēstījumu. Viņš eh, vieno Eģiptes eh, sabiedrību, tāds ir viņa mērķis, bet redzēsim, vai viņš tiešām arī savā rīcībā īstenos to, par ko viņš runā. Prezidenta ievēlēšana varētu būt eh, pirmā lapuse jaunā Eģiptes ceļā demokrātijas un nostiprināšanā un demokrātisko tiesības stiprināšanā, stiprinot arī ekonomisko sistēmu un, un arī finansiālu situāciju. Eiropas Savienībai un tās Eģiptes darba grupai ir jābūt gatavai ar jauno prezidentu stiprināt divpusējās saiknes, demokrātisko pārējais procesu turpināt, lai tas varētu veiksmīgi noslēgties un lai arī ekonomiskā un finansiāla transformācija varētu notikt, kas garantēs valsts stabilitāti. Paldies! Paldies, kolēģi Pancēri. Tagad vārds kolēģei Šākei divas minūtes. Paldies, priekšsēdātāji! Eģiptē pievienojamies gan mēs, gan daudz citi pasaulē, lai svinētu lūk šo pirmo demokrātiski ievēlēto prezidentu šai valstī, nemilitāro prezidentu, vai nu tā vismaz šķita to brīdi. Bet, eh, un, un pavasarī militāro spēku padome eh, it kā pārtrauca savu varu, bet tāpat laikā, lūk, vēlamies stāties Eģiptes tautas pusē, redzot to, ka jāsaka, pilnīgi, pilnīgi demokrātija vēl nav sasniegta, vēl ļoti tālu jāiet. Jautājums ir par to, ko prezidentam Mursiem izdosies mainīt, ja tāds svarīgi demokrātijas elementi kā varas nodalīšana un tiesiskums netiek īstenot šajā valstī. Eģiptieši šobrīd joprojām faktiski dzīvo militārajā pārvaldē. Mēs gribam lūgt jauno prezidentu atcelt militāros tiesas eh, pilsoņiem un atcelt arī komandantstundas. stundas. Ir nepieņemam, ka tik daudz cilvēku joprojām politiskās pārliecības dēļ sēž cietumā, un tas ir vēl nep nepieņemamāk arī tas, ka šobrīd eh, tiek notiesāti cilvēki bez atbilstīgas tiesas un tiesas procesiem. Šāda veida militārajām tiesām ir jāizbeidz, skarties ir jāizbeidz un jāievēro visu eģiptiešu cilvēktiesības. Eiropas Savienība, Eštons kundzes vad vadībā, ir tā, kam jāizrāda spiedi, jāizdara spiediens uz visām pusēm, lai šīs eģiptiešu tiesības tiktu ievērotas. Vēlēšanām galvā jānoved pie tādu parlamentu ievēlēšanas, kas pār pārstāv iedzīvotājus un kas ir brīvs rīķoties un kam ir arī likumdošanas var un spēks. Mēs dosim prezidentam Mursijam iespēju pierādīt savu, sa, savu vērti un cerams, ka viņš nodrošinās lielāku cilvēktiesību aizsardzību, minoritāšu aizsardzību, to starp arī strādās pie ekonomikas jautājumā, aizsargās sieviešu tiesības un tā tālāk. Vērtēsim gan veco, gan jauno Eģiptes varu pēc pamatojoties uz viņu rīcību un darbiem. Un varbūt, ka tādā veidā varēsim viņiem palīdzēt šai faktiskajā ļoti grūtajā pārējais periodā, jo kas tiešām ir pelnījis vārdu revolūcija, tas tiešām ir pagriezienpunkts ceļā uz brīvību. Paldies! Paldies, paldies kolēģei Šākas kundzei, tālāk došu vārdu Benerāba Tūkungam uz pusotru minūti, kundzei uz pusotru minūti. Paldies priekšādātāji! Kopš Mubaraka krišanas 2011. gadā Ēģipta vada uh, augstā pārvalde, kas ir militāra pārvalde. Tā ir tagad gan likumdošanas, gan izpildu vēra. Un šajā kontekstā 24. jūnijas, kad eh, tika ievēlēts Mursīkungs, ir zīmīgs datums. Ļoti daudz eģiptiešiem šī, ievē, šī Mursīkunga ievēlēšana bija zīme uz, pa, par pavērsieniem uz gaišāku nākotni. Tika izteikti ierosināja reformēt parlamentu un tā tālāk. Tik izdarīt arī mēģinājumi pieņemt likumu. likumi, kas paredzētu sieviešu, arī sieviešu uzklausīšanu dažādās vietās, bet ja, un eh, šķiet, ka šobrīd tādi likumi nav paredzēti, pie tiem netiek strādāts. Ļoti daudz tiek darīts, eh, lai organizētu eh, dažādu veidu dokumentus un aicinājums ievērot Ēģiptes sieviešu tiesību un lai nodrošinātu viņu līdztiesību likumu priekšā. Tāpat jāpārtauc visu veidu vardarbību pret sievietēm. Mums pilnīgi noteikti ir jāatbalsta šāda veida prasības, tas ir ļoti leģitīms. Eštonas kundzei Eh, turklāt gribu vaicāt, ko viņi ir paredzējis darīt, lai palīdzētu Eģiptē ceļā uz demokrātiju, ko mēs kā eiropieši varam palīdzēt atbildēt uz tām bažām, ko pauž sievietes, baidoties, ka islamisti atņems viņiem tiesības, kas viņiem bijuši parādījušās. Priekšādātājs runātāji pārtrauc. Jūs pārsniedzāt savu uzstāšanās laiku. Un gribēju tomēr arī lūgt jums izteikties lēnāk, jo tulki vienkārši netika jums līdzi mēģinājums dažādām zīmēm to norādīt, bet, nu, jūs e, tomēr to ņemat vērā. Lūk, tālāk vārds Tanuka kungam priekšādātāja Mursijas ir pirmais demokrātiski ievēlētais prezidents pēc Mubaraka laikā. Pirmās demokrātiskās vēlēšanas ir liels solis eģiptiešiem ceļā uz demokrātiju, un tas svarīgi, at, to svarīgi atcerēties ir mursiem, viņam savu solījumu jāpild. Pirmām kārtām viņam ir jāuztur šis ilgtermiņa miera līgums uz Izrēlē, nodrošināt stabilizāciju, un turklāt viņam vajadzētu vēlreiz apņemties censties rast ilg, ilgtermiņu mieru Arābu un Izraels konfliktam, mēģinot rast divu valstu risinājumu. Turklāt viņam jāaizsarga arī kristiešu koptu kopiena, kas ir ļoti apjomīga, kā arī citas nemus, nemusulmaniskās minoritātes, jo tiek īstenot ļoti daudz pārkāpumi no salafistu puses. Tāpēc augstu vērtē Mursija apņemšanos eh, iekļaut nemusulmaņus un sievietes savā valdībā. Turklāt viņiem vajadzētu publiski distancēties no musulmaņu brālības, kas vēlas eh, Eh, ar varu ieviest no jauna atsevišķi šāriet klauzulas, kas varētu būt ļoti postošas Eģiptei kā valstī un kas varētu novest pie tā, ka kristieši masveidā aizbrauc no Eģiptes un tādā veidā tas skaitāt arī Eģiptes ekonomikai. Paldies! Dankā. Paldies kolēģim Danukam! Kolēģi Matijas kundze uz vienu minūti. Paldies priekšādātāji! Jauna Ēģiptes prezidenta vēlēšanas pēc Mubaraka laikā ir ļoti laba ziņa, bet mēs nedrīkstētu pakļauties ilūzijām. Šīs prezidenta vēlēšanas iekļauj sevi pārējais process, bet Ēģiptē tas īstenībā nenotiek. Ir tika pareizi teikts, ka parlamenta atlaišana pirms eh, prezidenta vēlēšanām rada papildus riskus. Vara ir koncentrēta uz militāro augstāko padomi. Likumdošanas vara ir ierobežota ar prezidenta varu, un viņa rokās ir e, iespēja arī mainīt e, konstitūciju. Tas viss mūsos izraisa pašas. Eģiptieši var kļūt par militāristu upuriem. un atgriezties pagātnē. Mē, mē, nav mūsu uzdevums uh, tieši iejaukties Eģiptes notiekumos, bet mūsu uzdevums ir uh, atbalstīt uh, iedzīvotājus. Paldies kolēģiem, Matijasai, uz vienu minūtu kolēģis Belders. Paldies priekšsēdētāji. Vēl vakar, vakarā. Uh, mēs dzirdējām arī no kristiešiem, ka viņi ļoti norūpējušies par situāciju savā eh, dzimtenē no Eģiptes. Musulmaņu brālība un eh, viss notikuma izraisa bāžas, jo musulmaņa brālība kopš Mubaraka laikiem trīs reizes eh, kopš Mubaraka varas beigām ir lauzuši savus solījumus. ir runa arī par kristiešu minoritāšu situāciju, un to vajadzētu paturēt prātā, runājot ar Ēģiptes iestādēm. Gribētu runāt arī par uh, eh, mieru līgumu ar uh, eh, kaimiņu valsti Izrēlu. Arī tur vajadzētu paraudzīties, kāda notikuma attīstība. Dienvidu robeža ar Izrēlu ir jāgarantē, un uh, efektīvi jāizstargā. Paldies, kolēģi BLD. Tagad kolēģis uz vienu minūti Obermajers. Paldies, priekšsēdētāji. Daudzi Eģiptes kristieši baidās, ka jaunā ievēlētais uh, eh, prezidents, musulmaņu brālis pārstāvis Morsi, uh, šis ceļš vedīs uz islāma valsti un uh, viņu ikdiena tiešām kļūtu par elli. Kopti 10 līdz 20% no iedzīvotājiem, tad 10 miljoni uh, cilvēki Eģiptē visi nemaz neuzdrošinās teikt, ka viņi ir kopti. Ekonomiska apspiešana un uh, reliģisko uh, vajadzību vērā neņemšana islāma uh, valstī, viņi var kļūt par beztiestiskiem cilvēkiem. Tas nav nekas jauns, bet ja agrāk to, pret to cienījās uh, valsts, tad tagad tā var nebūt eh, asņēna uzbrukumi kristiešiem. Tas runā pats par sevi, un tur nav nekā no pavasara. Un uh, eh, Redija Eštona, uh, viņai ir jāveic izvērtēšana Eiropas Savienībai. Visus maksājumus Eģiptē ir jāsaista ar cilvēku tiesību ievērošanu šajā valstī. Paldies! Paldies kolēģim Obermaieram. Tagad ir citi runātāji. Mirāns Mons uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Es priecājos, ka pēdējās prezidenta vēlēšanas Eģiptē ir notikušas bez lielām problēmām un ka rezultāti ir pieņemti, bet ir viena lieta skaidra, ka vēlēšanas un lēmumi, kas, kur pieņēmusi augstākā militārā padome pirms dažām dienām, ļoti skaidri parāda, ka galu galā attīstās kaut kas tāds kā varas uh, duali, duāla sistēma tie divi varas centri, kas tur eh, veidojas, un starp tiem ir jābūt dialogam, ir jābūt arī sakārtotai eh, labai pārējai uz demokrātisko normalitāti. Es priecājos, ka drīz tiks izveidota valdība. Es ceru, ka Tur būs plaša pārstāvniecība, tur būs pārstāvēt dažādi sektori, jo Ēģipte ir plurāla, daudzveidīga sabiedrība. Ir svarīgi, lai tiktu izstrādāt jaunu konstitūciju. Es eh, pilnībā uzticos, ka vairāk partija sistēma darbosies demokrātiski, viss tiks respektēta arī minoritāšu tiesības. Nedrīkst arī aizmirst eh, cik svarīga ir kristiešu minoritāte, tā nedrīkst tikt diskriminēta. Ēģipte ir svarīga valsts Arābu pasaulē un šajā reģionā. Tas, kas notiek Ēģiptē, tas atstāja ietekmi uz visu reģionu. Ēģipte var būt arī piemērs, to jau teica Peteringa kungs, un ir arī svarīgi, kā politiski Ēģiptē to visi apzinās, cik svarīgi ir tas, kāds lēmums viņi pieņem, ka tas uh, neatiecas tikai un vienīgi uz viņiem pašiem. Esošie starptautiskie līgumi ir jārespektē. Eiropas Savienībai ir jāpiedalās Eģiptes notikumos. Eģipte ir svarīga valsts vidusjūras kaimiņu reģionā, un mums ir jāatbalsta pārēja. Mums jādara viss. Protams, ka tas nedrīkst skārt un skārt mūsu tiesības. Vēlos paust solidaritāti ar Konrāda Adenauer fondu. Mēnešiem ilgi tur ir ļoti sarežģīta situācija Eģiptē. Paldies kolēģim Mirānam Monam Elka Draugungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Iepriekšējos mēnešos eh, tas laiks ir bijis ļoti interesants, eh, bijis ļoti dramatisks, ar spriedzi bagāts. Prezidenta vēlēšana laikā bija diskusijas par jaunu konstitūciju, par prezidenta varu, un parlaments tika atlaists. Vēlēšanās uzvarēja uh, Eh, militāro režīmu pretinieki, bet eh, militāristiem tomēr ir ļoti liela vāra. Neraugoties uz sarežģījumiem, mums viss ir jāplūko pozitīvi. Eiropas Savienībā ir uzdevums sniegt ieguldījumu, lai būtu panākumi šai demokrātiskajai pārējai. Tas ir būtisks izaicinājums atkal no jauna uzbūvēt ekonomisku šo valsti, jo turisms gan izvairs nav un ārlietu investīcijas izpaliek un valsts kasa ir tukša. Jājautā, kādas institīvas var augstā pārstāva veikt, lai sniegtu ieguldījumu Eģiptes eh, ekonomikas eh, atkal atsākumam, kas ir priekšnosacījums demokrātiskai pārējai. Paldies kolēģim Elkadravi, nākamais kolēģis Karims uz vienu minūtu. Mr. President. Priekšsēd, paldies. Nesen atgriezos no vizītes uz Ēģipti, kur viesojos kopā ar citiem kolēģiem pirms prezidenta vēlēšanām, un neapšaubām bija sarežģīta situācija cīņa par varu starp eh, militāro padomi un konstitūciju, kas joprojām ir tādā eh, nesk, eh, tapšanas stadijā, un parlaments to brīdi tika atlaists. Toreiz mums uh, bija dialogs ar eh, deputātiem, un man jāatzīst eh, priekšēd, ka man nebija pārliecības, ka šie deputāti tuvinās mūsu atvērtībai un liberalizācijai. Mums bija liels bažas par reliģiskām minoritātēm un sievietēm un tiesībām. Taču eh, kāda Eģipte mums ir darīšana šodien un kāda Eģipte mums jāatbalsta? Mums ir tā jāatbalsta tik tiešām, bet ne tādā veidā, lai tie, kas ir pie varas, varētu uh, uh, nolikt uh, pie zemes tos, kam ir citi uh, viedokļi. Vēlētiem pārstāvjiem ir jāveido uh, sabiedrība, kurā būtu cilvēktiesības. Un uh, uh, Petrīna kungs runā kā kristietis, es atbildu kā musulmanis, mēs runājam to pašu valodu, uh, pamat cilvēcīskumu valodu, un tam uh, ir jātiek iekļautam uh, Eģiptes sabiedrības satvarā, kas top šodien. Paldies, un tagad Vigenin kungs divas minūtes. Paldies priekšsēd. Darbie kolēģi, jau no paša sākuma mēs zinājām, ka Eģiptes pārējais process būs ilgstošs. Mums ir iespējas būt par viņiem nobežījušies, sociāekonomiskā krīze turpinās, militāristi vāra nav lausta, <clears throat> moderātāks un mazāk moderātas islamistu partijas bauda lielu atbalstu Un tomēr prezidenta vēlēšanas notika pieņemā veidā, tas parādīja, ka e, seklāriem, moderātiem, e, e, e, demokrātiskiem spēkiem ir vairākums Eģiptē, taču, diemžēl, viņi bija sašķelti. Jaunais prezidents Mursī šķiet uzticams cilvēks, kas apzinās lielo atbildību saglabāt valsts viengablānību, sargāt minoritātes un turpināt demokrātisko pārējais procesu Eģiptē. Es ierosinu dot viņam iespēju atzīt, ka viņš ir stabilitātes elements uh, Eģipte un ka mēs uh, darām visu, kas mūsu varā, lai viņi pirmos iedrošinošos sojas atbalstītu. Tagad jākoncentrējas uz pirmām parlamentārām vēlēšanām, jāstiprina eh, um, sekulārās liberālas partijas, lai nepieļautu islamistu un īpaši salafistu jaunu uzvaru. Mums ir arī jāpastiprina spiediens uz uh, militāristu augstāko padomu, lai viņi pamazām gatavot savu atteikšanos no vāru, vāras vara jābūt tautas rokās, tas mums jāpanāk kopīgi padomē komisijai un mūsu jaunai pārskatītāji, kam jātiecība politikai būtu jātiek vēstē tieši uz šī pārējais procesa atbalsta, tās sociālo-ekonomisko attīstību, un mums nevajadzētu ļaut sev traucēt apstākļiem, ka tagad uh, valsts prezidents pārstāv musulmaņu brālību, mums ir jāvērtē viņš un jebkura uh, partija, kas būs pie varas, pēc viņas darbiem, nevis pēc mūsu gaidām un viņa politiskā fona un vēstures. Paldies! Paldies, kolēģi Vigenin! Tagad brīvā mikrofona procedūra. Brīvā mikrofona procedūrā pirmam došu kolēģim Hauitam, lūdzu. Šķiet bija jau sarakstā un priecājos, ka var izteikties. Daudz šeit nu, no mums jau runāja par prezidentu vēlēšanām Eģiptē un teica, ka, lūk, zināmā mērā, eh, nu, balsošana notika diezgan pieņemama un tā tālāk. Un gribu teikt paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās šais debatēs tiešām pārējais periods notiek šai valstī, un es domāju, tas mums jāvērtē atzinīgi Un, protams, ka jāatbalsta, nu vienalga, kura politiskā partija demokrātiskā procesā nāk pie grožiem. Tas gal galā ir arā pavasara uh, noslēgums un ļoti labi, ka tas ir izvedies. Nu, tomēr ceru, ka mēs varam saglabāt cerības arī ņemot vērā pašreizējos notikums. Atsevišķi deputāti e, šajā parlamentā ir tikušies ar musulmaņu brālības pārstāvjiem un viņi mums ir apgalvojuši, ka lūk, viņi tāpat mēģina atbalstīt sieviešu tiesības, minoritāšu tiesības no tālāk un tāpēc nedrīkstam pieņemt tādu agresīvu nostāju. Reizēm dzirdam, ka lūk, e, no šeit no otras puses, šeit parlamentā mēs dzirdam kādreiz diezgan agresīvs izteikums. Es ceru, ceru, ka mēs varēsim viņus turēt pie vārta, ka viņi izpildīšos savus mums dotos solījumus un mēs varēsim veidot labas, auglīgas attiecības ar Eģiptu un turpināt atbalstīt Arabu pavasaru kā tādu. Paldies, kolēģi, un tagad brīvā mikrofona process, procedūras beigās kolēģis Sargentīnī. Paldies, priekšēd. Mēs esam priecīgi, ka Eģiptē pirmoreiz ir brīvēlēts prezidents Mursikungs, un viņam ir grūts uzdevums, jo pirms viņš vispār spēja sākt savu darbu, karaspēks viņa pilnvaras samazināja, tādēļ ierosina, ka šis Eiropas parlaments steidzami uzaicināt prezidentu Mursī, lai viņš varētu mūs uzrunāt, un lai mēs tādējādi dotu signālu Eģiptei, ka Mēs uzturam dialogu ar brīvi, godīgi ievēlētiem tautas pārstāvjiem, valsts prezidentiem, un ka mēs uzskatām viņu par savu sarunu partneri, nevis Eģiptes armiju. Tāds būtu mans lūgums, un ja Eiropas parlaments šo lūgumu uh, padarītu par savu, tad es domāju, ka mēs Eģiptes tautai un valsts prezidentam uh, mēs viņus ļoti stiprinātu. Paldies, kolēģis ar Gentīni kundzes, līdz ar to beidzam pirmo mikrofonu procedūru. Un tagad beigās vēlreiz kolēģim Abrojanim vārds. Thank you, Mich Paldies priekšādātāji. Just, uh, Ļaujiet man pateikt pāris vārdus par atsevišķiem komentāriem, ko dzirdējām šeit, ko izteica godātie deputāti. Pirmām kārtām par šo NVO ierobežojumu NVO ierobežojumiem, uz, kas saistīts ar finanšu līdzekļu saņēmšanu. NVO, protams, ir ļoti svarīgs elements jebkurā demokrātiskā sabiedrībā. Kā jūs zinat, tad atbalsts pilsoniskai sabiedrībai ir galvenais komponents mūsu jaunajai Eiropas kaimiņu attiecību politikai. Eiropas ārējās darbības dienests ir sekošiem uz notiku, šiem notikumiem ļoti uzmanīgi. Eštons kundze ir paudusi dziļas e, bažas par šiem ierobežojumiem, kas tiek noteikti pilsoniskās sabiedrības organizācijām Eģipte. Viņa nāk uz klē ar diviem paziņojumiem un arī izteiksies šī parlamenta priekšā. Par šo jautājumu tika runāts arī secinājumos, ar ko nāca klējā ārlietu ministru padome 2012. gadā. Un visbeidzot, kad tika paturēts spēkā apsūdzības pret uh, eh, NVO, ir īstenots jauns pasākums un vērsāmies pie Eģiptes uh, attiecīgās ministrijas 12. februārī šogad, lai vēl vienreiz paustu bažas un no jauna atkārtotu līgumu par to, ka ir jāizteno uh, tā tiesiskā tieksme un ir jāceļ izmeklēšanas vēlāk, lai līdz brīdim, kamēr tiek pieņems jauns likums par ne, NVO kā jūs zinat, tad šobrīd tas tiek pārcelts uz vēlāku laiku un ir arī atcelts eh, ceļojošanas ieroša, ierobežojums attiecībā uz NVO darbiniekiem. Bet apsūdzības no pilnībā nav atceltas, un tieši tāpēc Eiropas ārējās darbības dienas turpinās eh, ļoti uzmanīgi sekot šim jautājumam un eh, cieši kontaktēsies ar attiecīgiem Eģiptes varas iestādēm, dalību valstīm, Amerikas partneriem, uh, un e, starptautiskiem NVO. Daži no jums uzsvēra arī to, cik nozīmīgi turpināt divpusī, divpusējo nolīgumu starp Eģiptu un Izraēlu. Augstā pārstāve pilnīgi noteikti cieši sako līdz notikumiem šai kontekstā. Un kā jūs zinat, tad jaunais Eģiptes prezidents ir norādījis un darīs to diezgan apņēmīgi, ka viņš ir paredzējis šo nolīgumu paturēt spēkā un to ievērot. Protams, mums uzmanīgi jāsako notikumiem, bet tāpat laikā arī jāatzīst, cik ļoti svarīgs ir šāds paziņojums no viņa puses. Noslēgumā gribētu pateikties deputātiem par šo ļoti vērtīgo produktīvo apmaiņu ar viedokļiem par jautājumiem un problēmām, ar ko sastopas Eģipte tagad pēc Mursī kunga ievēlēšanas prezidenta amatā. Šai ziņā turpmākie notikumi pēc parlamentā palātas atlaišanas un militārās augstākās padomas e, likumdošanas rīcība pilnīgi noteikti prasīs tālāku mūsu uzmanību. Godātie deputāti, Tieši tāpat kā jūs, arī es uzskatu, ka Eiropas parlamentam ir īpaša loma spēlējama, lai atbalstītu cilvēktiesību aizstāvību un demokrātiju visā pasaulē. Un šajā ziņā Eģipte pilnīgi noteikti ir viens ļoti būtisks eh, piemērs. Te jādara viss iespējamais, lai atbalstītu demokrātisko pārēju valstī un lai nodrošinātu to, ka tiek aizstāvēts cilvēktiesības un pamatbrīvības. Šai ciņai jāturpina būt mūsu pašā eh, uzmanības degpunktā, un tas mums uzmanīgi jāizvērtē. Un tāpēc tieši tā, kā bijušais priekšādātais Potrinkungs teica, un tieši tāpat kā un te ļaujiet man, eh, nu, no, nocelt sapuri jūs priekšā, Potariņkungs. Tāpat arī gan gribu atvainīties, atvainoties par to, ko varbūt varēju uzskatīt par tādu kā neuzmanību no manas puses. Nē, mēs ar kolēģi šeit apspriedāmies, kā ņemt vērā jūsu komentārus plašākā ziņā, jo vēlamies īpašu uzmanību pievērst reliģijas brīvībām un pārliecības brīvībai Un, protams, ka to nekad neaizmirstam, nekad neaizmirstam arī sieviešu tiesības. Augstās pārstāvis Eštonas vārdā es jums varu apliecināt, eh, godātie deputāti, ka Eiropas Savienība turpinās pievērst ļoti būtisku uzmanību. Ēģiptei šajā ziņā, un ar nepacietību gaidām iespēju stākt sadarbību ar jauno prezidenti, prezidentu un jaunizveidojamo valdību. Paldies! Finta. Paldies Mavrojānis kungam! Debates līdz ar to ir pabeigtas. Nākamā sanāksme notiks rīt, 4. 5. jūlijā, no 9. līdz 2. un no pēc tam pēcpusdienu, uh, un darba kārtība ir uh, publicēta.